balsojumam. Sāksim ar priekšlikumu mainīt delegācijas attiecībām ar palestīniešu likumdošanas padomu nosaukumu uz ilgās attiecībām ar Palestīnu. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Also nochmal, wer? Lūdzu vēlreiz, kas par? Kas pret? Also, wir überprüfen das. Balsosim, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ferreiras ziņojums Pa, personāls balsojums, sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts vēl viens ziņojums Ferreira. Arī personāls balsojums, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Vandālena eh, nolīgums zilsainiecības nozarē sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Vēlreiz Vandālena nolīgums zilsainiecība ar Kaboverdi. Personāls balsojums. Lūdzu, sāk. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais divās daļās. Ceturtais eh, līdz ar to atkrīts kopumā par dokumentu, eh, kopumā personāls balsojums sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Serau Santos ziņojums nolīgums jūsaimniecībā ar Madagaskaru. Personāls balsojums lūdzu sākam balsot. Jūs nevarat ātrāk nekā jūs, un es nevaru ātrāk nekā tehnika var. Lūdzu, balsojiet, esat nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Nākamais Zalba Bidegaina ziņojums - protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par pasaules tirniecības organizācijas izveidošanu. Šeit ir divas minūtes, ko lūdzi Zalba Bidegaina kungs par abiem šiem ziņojumiem. Brevemente, presidente, solo 30 segundos. Es pavisam īsi 30 sekundžu laikā paldies referentam, ēnu referentiem par lielo darbu, kas ir izdarīts. Es domāju, ka tā būs eh, nozīmīga artava starptautiskās tirzniecības attīstībā, sevišķi jaunatīstības valstīs un ņemot vērā migrāciju. Un, eh, ja mēs gribam atrast labus risinājumus, uh, tad šādi instrumenti kā šis ir ļoti būtiski. Tie ir jārada, lai ekonomika attīstītos valstīs, kur tas ir sevišķi svarīgi. Paldies, kolēģi! Paldies! Zalbas Bidegaina kungam personāls. Balsojums par pirmo ziņojumu. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Otrs ziņojums gandrīz identisks. Šeit ir runa par tirniecības atvieglošanas nolīgumu. 11. grozījums. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Pirmais grozījums par? Pret? Atturas noraidīts. Otrais grozījums par? Pret?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 atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Piektais, kas par? Pret atturas noraidīts. Sastais par pret atturas noraidīts 16. par, pret, atturas noraidīts 17. par, pret, atturas noraidīts 7. par, pret, atturas noraidīts 8. par, pret, atturas pieņemts 9. par, pret, atturas noraidīts 10. par, pret, pret atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā, personāls balsojums, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Svobodas ziņojums pilnvarojums Austrijai, Beļģijai un Polijai ratificēt Budapeštas konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem vai pievienoties tai personāls balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Kellers kundzes pagaidu pasākums starptautiskās aizardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. Te ir grozījumi, kas ir par bloku, kas pret atturas pieņemts. 27. grozījums personāls balsojums sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 47. mutisks grozījums. Kellers kundze, lūdzu. Paldies! Mutis grozījums. Um, par to vienojāmies ar ēnu referentiem. Tas ir pielāgojums Junkara jaunajam priekšlikumam. Jūs varat ar to iepazīties. Uh, runa būtībā ir par to, ka 120 tūkstoši kandidātu uh, tiks sadalīti starp dalību valstīm saskaņā ar jauno komisijas priekšlikumu. Tātad konkrēti jūs varat izlasīt šo grozījumu jūsu balsošanas sarakstos. Paldies, vai kāds vēlas protestēt? Vairāk nekā 40. Tātad par 47. sākotnējā formā, kas ir par? Pret? Balsosim elektroniski 47. negrozītā veidā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. atkrīt. 44. divas daļas. Pirmā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. 44. grozījums. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Kas par? Atpret. Atturas noraidīts. 34. par. Pret. Atturas pieņemts. 48. par. Pret. Atturas pieņemts. 42. Gribat pārbaudīt 48. lūdzu sākam balsot. 48. grozījums. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. personāls balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. personāls balsojums. Lūdzu, balsojam. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais - personāls balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Piektais - divas daļas. Pirmā daļa - kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa - par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa pārbaudam elektroniski. Piektais grozījums, otrā daļa sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozī personāls balsojums, sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais, kas par? Pret? atturas pieņemts. 45. atkrīt. 9. personāls balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim 46. sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 13. personāls balsojums sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Vēl būs personāla balsojumi. 14. par. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. Sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par grozīto tekstu. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par, pret, atturas, pieņemts. Likumdošanas rezolūcija personālā balsojumā. Lūdzu, sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Vestfālas ziņojums. Es rīcību politika urbānā dimensija. 20. Eh, paragrāfs sākotnējā tekstā eh, elektronisks balsojums, sākam balsot, esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 26. punkts divās daļās eh, personāls balsojums par pirmo daļu, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts par rezolūciju ar grozījumiem. Personāls balsojums lūdzu sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Deutsche kunga ziņojums ieguldījumu darbvietu radīšanā un izaugsmē, ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES. Ceturtais pants sākotnējā tekstā, divas daļas, balsojums elektroniski par pirmo daļu. Sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 22. pants sākotnējā tekstā, kas par, pret, atturas, pieņemts. 24. elektronisks balsojums, 24. pāns, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 27. pāns, divas daļas, par pirmo daļu elektronisks balsojums. Lūdzu, sākam balsot, esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Otrā daļa, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 28. pants, divas daļas. Par pirmo daļu elektroniski lūdzu sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts par otro daļu, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 29. pāns divas daļas, tāpat elektroniski par pirmo daļu lūdzu sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. pants, trīs daļas, personāli balsojumi. Par pirmo daļu lūdzu sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Otrā daļa, sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa, sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 45. pants Personāls balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. pāns divas daļas. Pirmā daļa elektroniski sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. pants divas daļas. Par pirmo daļu lūdzu sākam elektroniski balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Par otro daļu sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts. Par rezolūciju ar grozījumiem elektronisks balsojums lūdzu sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. Nākamais Fandekampa ziņojums. Atvainojos sakarunātājs Kukana ziņojums Eiropas gada aktīvai novecošanai un pauģu solidaritātei novērtējums. Tas bija 2012. gads, 8. pants, divas daļas, kas par pirmo, kas pret, atturas pieņemts, otrā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts, 17. trīs daļas, kas par pirmo, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, Otrā daļa elektroniski, lūdzu, pārbaudam. 17. otrā daļa. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. 18. divās daļās. Pirmā daļa par. Otrā. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. 28. par pret atturās pieņemts. 30. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 39. trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. Trešā daļa par pret atturās. Un šķiet, ka pieņemts, eh, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Vandika apziņojums. Baltās uh, grāmatas. Pirm, trešais uh, punkts. Kas par pret? Atturās pieņemts. Ceturtais. Divās daļās. Pirmais par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās pieņemts. Astotais punkts. Uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturās pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturās pieņemts. 11. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. 16. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. divās daļās. Pirmā daļa par pret atsevišķi atturās pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 20. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 26. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29. personāla balsojums. Sākam balsot. Pavis nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 34. Eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 34. 12. ievilkums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturās pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 39. par, pret, atturās, pieņemts 41. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts 50, 43. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 54. divās daļās pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 60. divās daļās pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. 63. trešais ievilkums, kas par pret atturās pieņemts. 63. 5. ievilkums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 63. 8. ievilkums personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 63. 9. ievilkums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Pēcam balsot. Pieņemts. 63. 10. ievilkums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 63. 12. ievilkojums personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 64. 64. 5. ievilkums. Kas par? 5. ievilkums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Septītais ievilkums par, pret, atturās, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturās, pieņemts. Divpadsmitais ievilkums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 64. 15. ievilkums par, pret, atturās, pieņemts. 16. ievilkums par, pret, atturās, pieņemts. 65. pirmais ievilkums par, pret, atturās, pieņemts, piektais ievilkums par, pret, atturās, pieņemts, sestais, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 12. ievilkums divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts otrā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 66. 8. ievilkums par, pret, pret, tātad vēlreiz par, pret, Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 66. 9. ievilkums divās daļās. Pirmā daļa par pret. Atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. G apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās pieņemts. Un tagad par visu dokumentu kopumā ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais ziņojums. Fosenbergs kundzes ziņojums sieviešu karjeras zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs. 22. punkts. Orģināl uh, teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Tātad Fosenbergs ziņojums. Sākam balsot. Uh, beidzam balsot. Pieņemts. 25. punkts - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 35. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 42. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 48. divās daļās pirmā daļa par. Pret atturās pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ar apsvērums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu grozīto dokumentu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nu? Beidzam balsot pieņemts. Un tagad Rodrīgas ziņojums. Iespēja radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību. Mums no NF ir alternatīvs eh, grozējums, eh, numur viens, kas par pret atturās noraidīts. Pirmais eh, punkts, sākotnējais dokuments, pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret, atturās, noraidīts. Piektais punkts divās daļās. Nu, labi, pārbaudīsim pirmais punkts, otrā daļa, sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais divās daļās par, pret, atturās, pieņems otrā daļa pret atturās pieņemts. Desmitais punkts. Labi, pārbaudīsim. Piektais punkts, otrā daļa sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais punkts, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 13. divās daļās pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. 21. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 25. par. Pret atturās pieņemts. 27. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās noraidīts. 28. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. trijās daļās pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Būtu jauki, ja arī EPP kolēģi dotu zīmi par to, kā viņi balso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 30. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 31. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. 40. punkts par. Pret. Atturās. Pieņemts. 41. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturās pieņemts otrā daļa par, pret, atturās pieņemts 43. trijās daļās pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts otrā daļa par, pret, atturās noraidīts trešā daļa par. Taču vēlas pārbaudīt balsojumu par otro daļu. Sākam balsot elektroniski. Otrā daļa. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Par, pret, atturās pieņemts. 49. trijās daļās pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturās pieņemts. 50. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās pieņemts Pieņemts 53. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās. Pieņemts otrā daļa par pret atturās. Pieņemts. G apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās. Pieņemts otrā daļa par pret atturās. Norādīts. Ar apsvērums divās daļās. Labi, Pārbaudīsim G apsvērums otrā daļa, sākam balsot elektroniski. G otrā daļa. Vai visi nobalsojuši? Mm, beidzam balsot. Pieņemts. T apsvērums par It was the second part. No, no, but we were there before. So we now start here. Okay. Bitte um Entschuldigung, Erwägung. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs R un divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. T apsvērums par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad par visu uh, grozīto dokumentu kopumā. Personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. So, wir kommen zum letzten Bericht. Tagad pēdējais ziņojums, par kuru jāziņo Švābs kungs ziņojums ESE Šveices šķēršļiekšējā tirgus izveids pilnīgai pabeigšanai. Personāla balsojums. Lūdzu, atstājiet kartītes balsošanas um, mašīnās. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Novēl nu, visiem labu apetīti!